beginning. I speak in Spanish. Buenas tardes, bienvenido. Sveicināti. Es gribēju tikai pateikt kolēģiem. Nākamais darba kārtības punkts tiks izskatīts kopīgi ar Indijas delegāciju. Sākumā kolēģi mums pastāstīs par ceļojumu uz Indiju no 15. līdz 19. martam. Mēs saprotam, ka tas ir ļoti aktuāls jautājums, un tagad uh, Eiropas parlamentā apmeklē arī uh, Indijas delegācija. Un tādā veidā, protams, ir iespējams uzlabot saiknes starp mūsu parlamentiem, jo, nu, vēlēšanas ir nesen notikušas gan Eiropas, gan Indijas parlamentā. Uh, Un mēs, protams, vēlamies tādu aktīvu viedokļu apmaiņu, mēs vēlamies darboties kopā, eh, balstoties uz kopīgām vērtībām, it sevišķi paturot prātā globālās eh, izaicinājums. Sākumā došu vārdu Džefriem Van Ordenam, kas ir delegācijas vadītājs, un viņš mums varētu nedaudz pastāstīt par delegācijas ceļu un došu viņam desmit minūtes maksimāli. Paldies, paldies, priekšsēdētāji. From, um, Mrs. Sumitra, Ma es gribētu teikt, ka Sumitra Mahadžana, kas ir uh, apakšpalātas uh, priekšsēdētāja, arī ir ieradusies pie mums un būs uh, tikšanās ar uh, šo kundzi rītdien un. Protams, kolēģi no komitejas ir laipni lūgti piedalīties šajā um, sēdē, kā arī kolēģi no delegācijas. Jā, mēs no 16. līdz 18. martam uh, bijām Indijā. Un šī vizīte tika plānota jau krietnu brīdi, tas notika saskaņā ar reglamentu, tādēļ vizīte bija ļoti īsa un tajā piedalījās ļoti maz uh, mūsu kolēģu. Tātad es piedalījos uh, šajā ceļojumā divi uh, mani priekšsēdētāji vietnieki, Van Novenkoizens kundze un trīs citi kolēģi no delegācijas, kas pārstāvēja parlamentu politiskās grupas. Es domāju, ka šis uh, apmeklējums bija ļoti auglīgs, ļoti vērtīgs. Ja mēs runājam par Indijas apmeklējumu, kādu brīdi nav bijis ES Indijas samita. Un brīvās tirzniecības nolīgums, divpusējais uh, tirzniecības un investīciju nolīgums. Sarunas sākās pirms septiņiem gadiem. Progress, uh, panāktas progress ir bijis gaužām niecīgs. Tad, kad mēs plānojām komandējumu uz Indiju, mēs gribējām uh, padarīt mūsu attiecības tādas vitālākas, uh, rosināt tās, un mēs uh, cerējām, ka varbūt pateicoties šai vizītei notiks samīts. Tam bija jānotiek 16. aprīlī. Nu labi, tagad uh, Mēģināšu izteikties lakoniski, notika kas neparedzēts un formāli raugoties, indieši atcēla samitu un viņi uzskatīja, ka Eiropas Savienība ir pārāk ilgi vilcinājusies, lai apstiprinātu šos samita datums. Un Un bija, protams, arī debats, kādēļ tas tika pārcelts, kādēļ tik ilga vilcināšana notika. Citiem vārdiem sakot, patiesībā divpusēji problēma ietekmēja plašākā mērogā attiecības starp Eiropas Savienību un Indiju. Tas bija saistīts ar Itālijas floti. Kad devos uz Indiju, es m, patiesībā negribēju cilāt šos jautājumus, jo tie ir ļoti delikāti un jūtīgi, bet uh, Tikko kā delegācijas tikšanās tika atklāta, delīm tiekoties ar presi, godīgi sakot, visi preses pārstāvji interesējās tikai par samitu un kāpēc tas ticis atlikts. Nu, un patiesībā tas bija jautājums, kas uh, nolaupīja visu uzmanību, un tas patiešām ļoti tā neveiksmīgi iznāca. Tajā pat laikā mēs, protams, turpinājām mūsu delegācijas vizīti un mums bija tikšanās ar Eiropas Savienības pārstāvjiem, Delī, Eiropas Savienības delegāciju, kā arī bija tikšanās ar dalību valstu vēstniekiem Delī. Un es vaicāju, vai ar kādu no viņiem ir sazinājušies par eventuālo samitu atcelšanu, un viņi saka, ka patiesībā neviens viņus par to nebija informējis, un viņi bija visai sašatuši par šo situāciju. Tā kā mēs saņēmām no viņiem eh, tādu informāciju un, un viedokli par attiecībām ar Indiju un ar valdību, kā arī par Indijas ārlietām un viņas centieniem uzlabot reģionālās attiecības, tāpat arī viņi norādījusi to, ka Indijā trūks zināšanu un izpratnes par Eiropas Savienību kā tādu. Uh, kā arī viņi norādīja uz demogrāfiski sarežģīto situāciju Indijā, kad katru mēnesi ir nepieciešams radīt miljonu jaunu darba vietu. Tas patiešām ir ļoti ambiciozs uzdevums. Jāsaka, ka tādēļ arī mums vajadzētu tieši šādā perspektīvā skatīt lielu daļu Indijas problēmu. Mēs devāmies uz Laksābu, parlamentu apakšpalātu, kur tikāmies ar parlamentu apakšpalātas priekšsēdētāju, un es nodevu viņai mūsu parlamentu priekšsēdētāja eh, ielūgumu apmeklēt Eiropas parlamentu. Viņa pozitīvi pieņēma šo ielūgumu, un es saprotu, ka tagad ir panākta vienošanās izveidot draugu grupu Indijas uh, parlamenta apakšpalātā um, ar Eiropas Savienības parlamentu. Tā kā tas ir būtisks solis uz priekšu. Bez tam mēs tikāmies arī ar pastāvīgās ārlietu komitejas uh, deputātiem, kur vada Šašita Ro. Uh, daudz no jums viņu zina. Tā ir um, bijusi ANO ģenerālsektāra vietniece. Un bez tam mums bija arī vesela rinda dažādu tikšanos ar valdības ministriem. Ar viņiem biju ticies arī iepriekš, braucot uz Delī, un bija interesanti tikties ar viņiem viņu darba vietā. Piemēram, Naidu kungs, kurš ir atbildīgs uh, par uh, pilsētu attīstību, nabadzības mazināšanu, Gatkārī, viņš ir satiksmes eh, ministrs, kas ietver arī kuģniecības jomu. Jāsaka, ka visi šie cilvēki pārstāvēja tās jomas, kur tiešām rietumu valdībām un uzņēmiem ir ļoti labas investīcijas iespējas. Tāpat mēs tikāmies arī ar uh, Um, ārlietu ministru, un viņš ir ļoti pozitīvi noskaņots par mūsu attiecībām. Tā kā mums bija tiešām ļoti laba viedokļa apmaiņa. Tāpat mēs tikāmies ar uh, Nacionālās drošības uh, padomes uh, priekšsētāju vietnieku. Mēs runājām par reģionālas drošības jautājumiem ar šo cilvēku. Un šajā kontekstā es uh, uzsākt diskusijas eh, par Indijas eh, tādu zināmu nepatiku pret, eh, pret pirātismu pasākumiem, bet viņi pauda viedokli, ka, teiksim, šī sarkanā brīdinājuma zona pēc viņu domām ir pārāk pavirzīta uz austrumiem, un tā skar arī Indijas teritoriālos ūdeņus, un mm, šī problēma dažreiz arī rada tiešām sarežģītu situāciju Indijā. Bez tam mums bija iespēja apmeklēt Eiropas biznesa un tehnoloģiju centru. Šajā centrā tiek eh, realizēti daudzi pasākumi, kas saistīti ar ūdens attīrīšanu, piesārņojumu kontroli, tīro enerģiju un arī tur tiek piesaistīts zināms Eiropas savinības finansējums. Tāpat mums pastāstīja par ECO, tā ir Eiropas Savienības humanitārās palīdzības organizācija, kas darbojas atsevišķos Indijas reģionos. Tāpat mēs tikāmies ar Indijas uh, uzņēmēju pārstāvjiem, mums bija tāda ļoti labas darba pusdienas, tikāmies arī ar Indijas tirzniecības uh, uh, palātu federācijas pārstāvjiem. Un mēs tie, tiešām tikāmies ar daudzām prominentām uh, Um, biznesa personībām. Tāpat tikāmies arī ar NVO pārstāvjiem. Šī tikšanās nebija diezko gara, bet pārstāvēts bija daudzas organizācijas. Viņi pastāstīja par problēmām, ar ko viņi saskars, norādot uz zināmiem ierobežojumiem un viņu aktivitāšu apspiešanu, bet vajadzētu paturēt prātā to, ka Daudz no šīm organizācijām nav tās, ko mēs sauktu par humanitārās palīdzības organizācijām, bet vairāk tādas politiskas e, organizācijas. Bet mēs gribējām redzēt kaut ko arī ārpus Delī. Mēs gribējām uz e, e, štatu, kurā būtu BGP valdība, tāpat tad mēs devāmies uz Džaipuru, Mēs tikāmies ar eh, šī štata vadību un mēs tikāmies ar eh, Raģistānas štata likumdevēju vadītājiem, un mēs gribējām saprast šīs attiecības starp Indijas centrālo pārvaldes līmeni un Indijas štatiem. Uh, GSB ir liels britu uzņēmums, kas veiksmīgi darbojas Indijā, un viņiem ir daudz uzņēmumu un ražoš, ražotnes Indijā, bet interesanti bija redzēt to, kā viņi apmāca jaunos indiešus, jaunās indiešu sievietes no tiešām ļoti trūcīgiem ciematiem, un viņas apgūst ļoti tādas tehnoloģiski augstas prasmes, piemēram, viņas apguva metālējēji profesiju. Nu, jā, tas patiešām bija ļoti interesanti. Tāpat tikāmies arī starptautiskās tirzniecības un ekonomikas palātas pārstāvjiem. Lai tas bija, tā bija tikai trīs dienu vizīte, tā bija ļoti, ļoti piesātināta un kopumā tā bija ļoti pozitīva. Un mēs jau esam redzējuši daudz pozitīvas mūsu vizītes rezultātus. Piemēram, es sarakstījos ar padomas priekšsēdētāja par Eiropas Savienības samiti jautājumu. Mēs saprotam, ka tagad eh, ir noteikts datums šī gada novembrī, kad varētu samits notikt. Un patreiz Lohsābas eh, spīkere ir mūsu parlamentā. Kopumā priekšsēdētāji jāsaka, ka šī vizīte bija ļoti saulaicīga, noderīga un svarīga. Paldies! Muchas gracias por su Paldies par eh, šo atskaiti, ko jūs mums devāt. Pirms nododu vārdu vēl citiem gribētu sveikt mūsu vidū Nīnu Gēlu. Nīna Gēla, vārds jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es piekrītu pilnīgi visam, ko delegācijas vadītājs nu pat pastāstīja. Man šķiet, ka šī vizīte bija ļoti saulaicīga. Un tiešām ļoti žēl, ka, kā jau Džefrijs norādīja, šī vizīte notika uh, atliktā samita ēnā. Un tas notika tieši tajā brīdī, kad mēs ieradāmies Delī. Nu, jāsaka, mēs nonācām tiešām kā circens pelnos, un mums uh, nācās daudz piestrādāt pie attiecību veidošanas. Bet, uh, Mums vajadzētu atcerēties, ka šie kontakti līdz šim bijuši, kā teikt, varbūt atlikti malā un, jāsaka, varbūt ir nepelnīti pagājuši garām mūsu tādai uzmanībai. Un es ļoti ceru, ka mūsu vizīte un uh, Loksābas eh, priekšsēdētājas vizīte nozīmē atjaunotu dialogu un jaunu dinamiku šajā dialogā un attiecībās ar Indiju kopumā. Es domāju, ļoti svarīgi, ka mēs eh, šīs attiecības pilnveidojam, un Mārtiņš Šulcs teica, ka viņš plāno vizīti Indijā šogad. Uh, Mm, es iepriekš uh, augstajai pārstāvēm Grīnī kundzei uh, norādīju, ka mums ir nepieciešama stratēģija attiecībām ar Indiju, un mums ir jābūt skaidrībā par to, kurus aspektus mēs gribētu virzināt. Virzīt uz priekšu mēs nevaram tikai un vienīgi runāt par brīvās tirzniecības līgumu, mums ir jāņem vērā Indijas ģeopolitiskā situācija un kopējā notikuma attīstība Āzijā. Tādēļ mums ir nepieciešama skaidra stratēģija, kam mēs varētu sakot. Varbūt Van Ordenkungs jau to ir izdarījis, bet es gribētu pateikties Eiropas Savienības delegācijai Delī, jo viņiem izdevās sagatavot ļoti labu programmu mūsu vizītei, un man tīpaši patika tas, ka mēs izbraucām ārpus Delī un tikāmies ar EBTC, tas ir Biznes un tehnoloģija centrs. Uh, Un es atceros, ka pirms vairākiem gadiem es piedalījos patiesībā arī šī centra veidošanā, un man bija liels prieks redzēt, ko viņi ir sasnieguši un ko viņi dara, un es noteikti, noteikti turpināšu atbalstīt šo centru, jo es domāju, ka tas ir noderīgi ne tikai mūsu uzņēmumiem, un ir tīpaši tādā reģionā kā Anglijas uh, vidienas rietumu daļa, bet es domāju, Indija tas nozīmē tādu tiešām ļoti svarīgu papildus resursu avotu un arī noiet tirgus. Gribētu pateikties sekretariātam un gribētu pateikties arī delegācijas priekšsēdētājām par veiksmīgu vizītes novadīšanu. Paldies! Paldies! Tālāk. Uh, Kāna kungs. Es šoreiz nebiju delegācijā un ceru, ka nākamreiz man izdosies apmeklēt Indiju, jo es eh, ļoti ar lielu interesi uzklausīju jūs stāstīto un nav šaubu, ka Indija ir ļoti svarīga Eiropas Savienībai un ir svarīgi, lai mūsu attiecības ar Indiju būtu tādas labas un, un, un spēcīgas. Tādēļ es pilnībā piekrītu manai kolēģei, ka mums ir jāizmanto šis brīdis, šī dinamika. Uh, Un jo eh, stingrāks, stiprāks būs šīs attiecības, jo labāk būs visiem. Paldies! Bueno, como no hay... Paldies! Ja vairāk neviens izteikties nevēlas, tad varam pāriet pie nākamā punkta, un tas ir pētījums par Eiropas Savienības strateģiskās partnerības nolīgumu, un man ir liels prieks eh, veikt, sveikt mūsu vidū eh, Devs Kungu, kurš ir šī pētījuma vadītājs. Un viņš ir no Johallas Universitātes Indijā. Kā es jau mēs teicām iepriekš, es domāju, ka ir ļoti uh, labi, ka mēs. Uh, tagad tieši runājam par šo jautājumu, jo es domāju, tas ir ļoti labi, ka tieši Eiropas parlaments ir iniciators eh, šo eh, ciešo sadarbības saišu atjaunošanai un tālākai attīstīšanai. Un ir ļoti labi, ka mēs varam uzklausīt ārējo ekspertu par Eiropas Savienības un Indijas strateģisko partnerību un eh, iespējām tās atkal revitalizēt. Tā kā došu vārdu profesoram Gulšanam sašdevām, lūdzu. Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Members of the European godātie Eiropas parlamenta ārlietu komitejas locekļi, ES Indijas delegācijas locekļi, ekscelences, dāmas un kungi. Man ir liels gods šodien ar jums apspriest šo pētījumu Un esmu patiešām pateicīgs, ka Eiropas parlaments man lūdza sagatavot šādu pētījumu par ES un Indijas strateģisko partnerību un par iespējamo eh, nākotni šādām attiecībām. Man ir tikai desmit eh, minūtes, tādēļ es ceru, ka daži no jums jau varēja iepazīties ar šo pētījumu un tādēļ es nu, pievērsīšos tikai tādiem galveniem akcentiem. Ja mēs runājam par Indijas attiecībām ar Eiropu, tās ir ļoti senas, mēs ļoti labi atceramies pre, pirms koloniālismu laikus, koloniālismu laikus un to, kas notika, kad Indija kļuva neatkarīga. Augstākā kara laikā Eiropa tātad Indija toreiz bija diezgan tuvu um, padomu savienībai, un līdz ar to tās attiecības un atgrieziniskā saikna ar Eiropu kļuva ierobežotas. Bet uh, mums bija arī uh, attiecības, divpusējas attiecības ar vairākam Eiropas valstīm. 90. gados uh, Indijas uzskati par pasaules kārtību lielā mērā sasaucās ar ES uzskatiem. Un ja mēs runājam par ekonomisko un uh, drošības arhitektūru, kas uh, to brīdi attīstījās Āzijā, Eiropas uh, politisko lēmumu pieņēmēji arī domāja, ka attiecību izkopšana ar Āziju būtu nepilnvērtīga, ja nebūtu partnerības ar Indiju. 90. gados bija patiešām tādas jaunas vēsmas, mums bija samits, strateģiskā partnerība, kopīgais rīcības plāns, ASEM dalība un tā tālāk. Iepazīstoties ar šo pārskatīto rīcības plānu un kopīgo uh, rīcības plānu, jāsaka, ka mēs esam pilnvērtīgi partneri, un ja mēs runājam par politisko dialogu un sadarbību, tas patiešām ir nesis daudz augļu, satvinās cilvēkus, kultūras, un ir arī ekonomiskās politikas dialogs, sadarbība, tā tad eh, šajā partnerībā ir ies, nu, ļoti daudz eh, būtiski joma, enerģētika, vīde, eh, lauksaimniecība, muita un tā tālāk. Pirms pievērsties tieši tirzniecībai un investīcijām, eh, ir, eh, protams, jābūt arī tādām vērtībām, par kurām ir vienojušies abi partneri. Tika runāts arī par ilgspējīgu attīstību, tehnisko attīstību, inovācijām, Tātad ar Eiropas Savienību mums ir um, vienošanās par ļoti daudzām jomām. Kopš 2009. gada īstenībā šīs attiecības ir, tā teikt, palēninājušās. Tas vairs nav tik dzīvīgas. Jāsaka, ka ir arī noguvušas, uh, iekļušas strupceļā šīs tirzniecības sarunas, protams, arī Eirozonas krīze ir. Um, atstājis savu nospiedumu šīm attiecībām, un, protams, ir tāda vispār globāla, tāda palēlinātā kustība vērojama. Mēs tagad esam saskatījuši jaunas eh, iespējas, jo gan Indija, gan Eiropas Savienībai ņemot vērā jaunu līderu stāšanos amatā, ir iespējams attiecības varbūt eh, restartēt. Uh, Indija ir Eiropas Savienības lielākais tirsniecības partneris, tirsniecības apjoms ir 100 miljārdu eiro, gan runājot par precēm, gan pakalpojumiem, un jāsaka, ka Eiropas Savienības dalība valsts Indijā ir investējušas vairāk nekā ASV, Japāna un Ķīna kopā ņēmtas, notiek arī tehnoloģija pārnese un. Uh, Eiropas Savienība investīcijām un arī dažādajām iegādēm, nekustamo īpašumu iegādēm, ko iegādājas Indijas uzņēmumi, ir kļūst par ļoti nozīmīgu galvmērķi. Un pakalpojumu un preču tirzniecība ir palielinājusies, bet ja mēs runājam par Indijas rīcībā esošiem datiem, pēdējo 15-20 gadu laikā jāsaka, ka Indijas tirzniecība ir samazinājusies katru gadu. Tirzniecības izaugsme eh, vairāk tagad eh, notiek pateicoties tieši Dienvidu, eh, Austrumāzijas valstīm un arī Ķīnai. Protams, pavars arī jaunas iespējas, ekonomiskās un attīstības iespējas kļūst par prioritāti, domājot par Indijas ārpolitikas virzienu kopumā, un Eiropas Savienība atkal ir nokļūst mūsu starmešu gaismā. Indija ir paziņojusi arī par vairākām iniciatīvām, tīra Indija, digitāla Indija, simts viedas pilsētas un arī Gangas iniciatīva ir jāpiemin. Unlike India's strategic partnership with the US and Russia. Indijas strateģiskā partnerība ar ASV un Krieviju, protams, arī ir ļoti nozīmīga un Āzija arī aktīvi iesaistās veidojot drošības un ekonomisko arhitektūru. Un, ja mēs runājam par Indijas-Amerikas attiecībām un um, tādu ciešāku transatlantisko sadarbību, tas noteikti mums paver jaunas iespējas sadarboties. Ja mēs runājam par aizsardzību un drošību, Indija tiešā veidā sadarbojas ar dalību valstīm, un tā ir arī ļoti laba sadarbība, atgrieziniskā saikne ar uh, lielākiem Eiropas uh, līderiem Ja mēs runājam arī par šo jūras uh, zīda ceļa stratēģiju, uh, domājot arī par uh, situāciju Dienvidķīnas jūrā, tas, protams, jūras drošība, jūras jautājums ir iekļāvs mūsu darba programmu prioritāšu sarakstā. Mēs arī kopīgi ar ES sadarbojamies pretterorismu pasākumu īstenošanā, un mēs vēlamies, lai tiktu arī pieņemt visaptvaroša startautiskā konvencija pret terorismu. Ja mēs runājam par uh, ieroču neizplatīšanu un eksporta kontrolas režīmu, mums ir jāatbalsta ES centība centieni, lai varētu labāk uh, sadarboties arī ar šiem kodolrežīmiem un mums ir jāsaprot arī, ka šī ir viena no jomām, kur partnerību var paplašināt, jo daudzas uh, dalībvalsts, apvienotā karalista, Francija un Vācija atbalsta Indijas dalību šajās grupās. Vai mēs varam kaut ko darīt Ukrainas krīzes sakarā? Protams, tas tiešā veidā Indiju neietekmē, bet ņemot vērā krīzes eh, ietekmi, krīzes sekas, Krievija ir satuvinājusies ar Ķīnu, un tas, protams, ilgā termiņā atstās arī iespaidu uz Ķīnu. Nu, Delī pozīcija ir tāda, ka tā zināmā mērā atbalsta Krieviju, bet eh, mums ir jādomā arī par Ukrainas krīzes atrisināšanu, protams, par globālo pārvaldību runājot. Mēs apbrīnojam Eiropas kapacitāti, eh, ko tā ir paveikusi globālās pārvaldes jomā, bet jāsaka, ka. Izmantojot dialogu, joprojām visi jautājumi nav atrisināti. Ja mēs runājam par energoapgādes drošību un atjaunīgajiem energoavotiem, lai gan valda uzskats, ka Indija un Eiropas Savienība šeit nav vienas prāts, runājot par energodrošību un vidi, tomēr mēs cenšamies sadarboties ar saviem partneriem, domājot par diversifikāciju un dažādiem energoavotiem. Indija īstenībā vēlas eh, vairāk izmantot arī atjaunīgos eh, energoavotus un ir paredzēts arī eh, vairāk izmantot saules paneļus. Uh, Mēs runājam arī par sadarbību uh, starp uh, pilsonisko sabiedrību. Mūsu valstī ir divi miljoni uh, šādu organizāciju un. Protams, mūsu organizācijas sadarbojas arī ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropas Savienībā. Mēs uh, pārunājam tādus jautājumus kā klimata pārmaiņas, cilvēktiesības un tā tālāk. Un jāsaka, ka Indijas valdība pēdējā laikā ir eh, arī pauda zināms bažas par eh, šo savienību ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Uh, Indija nav jauns globāls spēlētājs un tā ir piešķīrusi kredītus vairāk kā 60 valstīm, ir arī liels finansējums dažādām apmācībām, izglītības projektiem, tiek piešķirti granti arī Āfrikā, mēs varētu sadarboties arī Afganistānu, Mjāņu un Centrālā Āfrikas valstīm. Ja mēs runājam par Afganistānu, Gan Eiropas Savienība, gan Indija turpina aktīvi līdzdarboties dažādos projektos Afganistānā, reģionālās sadarbības jomā, veidojot kapacitātes, uh, um, apmācot policiju, militāristus, uh, arī īstenojot dažādas izglītības projekts, kā arī uh, mēģinot palīdzēt viņiem veidot demokrātiskas institūcijas. Ja mēs runājam par cilvēktiesībām un demokrātiju, Indija ir, protams, uh, ļoti jūtīgi uztvērusi apvainojums par cilvēku tiesību pārkāpumiem, bet tieši tādēļ arī ir svarīgi uh, veikt uh, dialogu, veicināt dialogu šajā jomā. Jāsaka, ka ir stratēģiskas un politiskas saiknes, kas vieno Eiropas Savienību un Indiju, un ir arī laba sadarbība ar atsevišķām dalību valstīm tādā divpusējā plāksnī. Un Es domāju, ka arī šī eh, Itālijas jūrnieku lieta zināmā mērā ir metusi ēnu uz mūsu partnerību un jāsaka, ka Eiropas parlamentam kā politiskai organizācijai vajadzētu padomāt, eh, nu, ka mēs neļaujam, nevaram ļaut atsevišķām epizodēm apēnot šādas attiecības. Mēs varētu uzsākt jaunus dialogus par Afganistānu, jūras drošību, attīstības sadarbību, Āfriku un tuvējiem austrumiem, un lai šie dialogu mehānismi kļūtu efektīvāki, protams, Indijai nepieciešams investēt pietiekam daudz finansiālo un cilvēku resursu, bet ir jau darīts arī pietiekam daudz. Eiropas Savienība tāpat varētu domāt arī par šo uh, datiem droša statusu piešķiršanu Indijai un varētu arī uh, uzteikt uh, Indijas centienus uh, piekļūt arī šiem četriem ekskluzīvajiem kodola režīmiem. Ir daudz arī dažādu izglītības projektu un uh, Mums jāsaka, ka šai partnerībai ir ļoti nozīmīgs politiskais virziens. Lugar, la, la palabra, Van Orden. Paldies! Van Orden kungs lūdzu tagad. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Saka, Devas kungs, liels paldies jums par šo prezentāciju. Šīs ievads jau bija ļoti saistoši. Es pat īstenībā nezināju, ka šāds pētījums tika veikts, bet, nu, ļoti jauki. Tas ļoti labi ilustrē nu, šo partnerību, tos dinamiku, un jūs arī nevarējāties paust zinām kritiku partneriem. Un es ar ļoti lielu prieku iepazīšos ar šo pētījumu, bet man ir arī vairāk jautājumi. Jūs eh, minējāt ka ir eh, jāsāk eh, tā tad jāiedroš jauna dzīvība šīm sarunām par brīvās tirzniecības nolīgumiem. Bet kādēļ mums šķiet, kādēļ Indija šeit ir vilcinājusies? Abas puses. Nu, nebija nu, tāds pārlieku entuziastiski noskaņots, mēģinot panākt progresu sarunās. Un kāds tad ir Indijas redzējums? Kādēļ notiek kavēšanās? Tad, kad biju Indijā, man kāds teica, ka daļēji šāda vilcināšanās ir izskaidrojama ar to pieredzi, ko eh, Indija ir gūs noslēdzot FTA ar citām valstīm, piemēram, Dienvidkoreju. Nu, es nezinu, vai jūs varētu šeit komentēt. Un vēl kāds jautājums. Vai kāds šis Eiropas Savienības modelis vai indieši to ir apliekoši kā tādu paraugu, uz ko teorētiski tiekties, domājot par reģionālu sadarbību Dienvidāzijā. Un ja kādreiz tas eh, ir kalpojis par tādu paraugu, vai joprojām šāds viedoklis sabiedrībā pastāv? Paldies. Thank you. Senora Gil. Gīlas kundze. Thank you, uh, Chair. I... Please. Es arī gribēju runāt par FTA, e, jeb brīvās tirsniecības nolīgumu. Kā tad izkļūt no šīs trūpceļa, kurā esam iesprūduši? Vai jums šķiet, ka ir kādas jomas, eh, kurās mēs varētu gūt pātri panākums un kas varētu patiešām mūs pagrūst uz priekšu? Varbūt jūs varētu ilustrēt, un varbūt mēs par to varētu arī apspriesties parlamentā. Un Jūs runājāt arī par uh, tuvību ar Krieviju. Kādas ir Indijas-Krievijas attiecības tieši tagad un ņemot vērā to, kas notiek uh, austrumos no mums, kā tad tas ietekmē ES un Indijas attiecības, ņemot vērā šos priedzi, kas joprojām pastāv Ukrainā? Vēl kāda joma ir šī ES Indijas globālā pārvaldība. Jūs teicāt, ka Indija un citas valstis uh, raksta, tā teikt, jaunas normas, nosaka toni starptautiskā finansējumā. Un, protams, arī BRICS valstu starpā un EAE tas uh, būs ļoti izšķirīgi. Uh, Un ja mēs runājam par SVF un Pasaules banku, nu tās labprāt tur darbotos, tās labprāt darbotos Indijā. Ko jūs uh, domājat par šo kopsakarību, it sevišķi ņemt vērā arī, ņemot vērā arī to, ka Indijas centrālās bankas priekšnieks Raģana kungs varētu īstenībā aizvietot uh, Kristīnu Lagārdu, būt viņas sekotājs? Nu, kā jūs šo saspēli, tātad šo spēku saspēli aplūkot nākotnē? Un Indijas attiecības ar Japānu nesen arī tika uh, ievirzītas jaunā plāksnē, ir bijis arī dialogs ar Ķīnu. Kā jums šķiet, ko Eiropas Savienība varētu darīt, kā tā varētu iekļauties šajā kopainā? Paldies, Kānu kungs tagad! Paldies! Paldies par jūsu prezentāciju. Nu, tas bija ļoti fascinējoši un interesanti. Gribēju pievērsties vienai jomai, ko nu pat minēja kolēģi. Tātad uh, eh, Dienvidu Āziju, jūs pieminējat sadarbību ar Afganistānu. Es gribētu jautāt, vai ir kāds cerības, ka būs tādas, eh, nu, patiešām izkoptas attiecības ar Afganistānu un Indijai? Paldies. Ne, nu, ai, ai. Bueno, quería yo hacer una pregunta en relación con, con el ingreso de, de la India en la Organización de Cooperación. Paldies! Šanhajas sadarbības organizācija un uh, Indijas iesaiste. Kā tas ietekmēs ES Indijas attiecības, domājot arī par NATO lomu? Uh, un kodoli ieroču izplatību, ņemot vērā to, kāda situācija tagad ir jaunatīstības valstīs. Paldies! Just an, another final thought carrying on. Tānoka kungs, paldies! Paturpinot Džefrija Van Ordena teikto, no uh, Krievijas augsta, ierēģi, augsta ranga ierēģiem esmu jau vairākas reizes dzirdējis, ka ņemot vērā sankcijas, Krievija tagad meklē alternatīvas un arī, ka Šanhais sadarbības organizācijas darbību tas ietekmē, bet uh, ir arī mēģinājumi varbūt konsolidēt BRICS, bet Indija jau ir demokrātija, Brazīlija tāpat, bet piemēram, uh, Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna varētu varbūt tagad vairāk saliedēties un veidot arī ciešāku sadarbību, eh, piesaistot arī līdzekļus no Pasaules investīcija bankas, vai jums šķiet, ka tas tā notiek, vai arī vienkārši tas ir Krievu mēģinājums, nu, nedaudz tā pabaidīt eh, rietums, pasakot, ka jūs mums nemaz neesam, neesat vajadzīgi. Paldies! Pues, si no hay más preguntas, tiene usted la palabra, señor. Lūdzu, jums vārds atbildē. <clears throat> Thank you so much for all the... Lielas paldies par visiem šiem ļoti interesantajiem un ļoti liedrīgiem jautājumiem. Es esmu gatavs šos jautājumus sagrupēt divās vai trijās kategorijās. Viena kategorija ir saistība ar eh, brīvo tirzniecību, tālāk Krievija un Eiropas Savienība kā modelis reģionālai sadarbībai, kur varētu iesaistīties. Indija kā reģiona pārstāv. Es sākšu ar pēdējo Eiropas Savienību kā modelis. Jā, Eiropas Savienība Indijā vienmēr ir uzskatījuši par paraugu, par modeli ne tikai Indijai, Dienvidu Austrumu, Āzijai, bet arī visai pasaulē. Uh, ļoti daudzi Indijas pārstāvji ir pozitīvi izteikušies par Eiropas Savienības pieredzi, apbrīnojot to. Bet kas notiek šodien? Tas nedaudz apstrīd šo te seno patiesību. Paraudzīsimies uz to, kas notiek Ukrainā. Tas kaut kādā veidā arī apšauba Eiropas Savienības normatīvo spēju atbalstīt reģionu, mm, reģionālo sadarbību, jo tas, kas notiek Ukrainā, manuprāt, tas ir uh, konkurences reģionālisma rezultāts. Te ir Krievija, te ir Ukraina, ir vēlēšanās no dažādām pusēm dažādi virzīt reģionālo attīstību, un te mēs redzam, uh, kas notiek Ukrainā. Ukraina ir zaudējusi daļu no savas teritorijas, daudz cilvēku, tūkstošiem cilvēku ir gājuši bojā. Tad mēs uh, vairs nevaram uzskatīt, ka Eiropas paraugs, kā reģionās, reģionālās sadarbības paraugs, uh, darbojas tikpat pievilcīgi kā iepriekš. Ne tā kā agrāk, ne tik pievilcīgi kāpēc ir nepieciešams uh, sākt un parakstīt šo brīvās tirdzniecības līgumu. Jā, tieši jāatzīst, ka Eiropas Savienības un Indijas partnerattiecības ir plašāks e, par FTA. Nevarētu reducēt šo sadarbību tikai uz šo tirzniecības nolīgumu, bet ir, e, kā jau es teicu, partnerības pamatā ir ekonomiskie jautājumi, un šajās attiecībās mēs esam zaudējuši tādu dzinuli pirms dažiem gadiem kaut ko mēs gaidījām, ka tas notiks uz 2010. gadu, bet uh, tas, ko mēs gaidījām, tas uh, nenotika. Uh, šeit varētu runāt par tehniskām problēmām gan vienā, gan otrā pusē. Bet ja mēs um, nebesim vai nolaidīsim rokas, tad mēs nekad arī neatradīsim risinājumu. Tāpēc ir nepieciešams tāds politisks spiediens uh, no abām pusēm. Un es ļoti ceru, ka līdz nākamajai mm, samicanāksmē mēs uh, varētu kaut ko arī panākt. Uh, pat ja nebūs tāds pilns FTA līgums, bet būs tikai daļais, arī tas varētu atdzīvināt šīs attiecības, dodot tam jaunu stimulu. Uh, Un um, ir īstenībā daudz svarīgāk jautājumi, ne, ne tikai FTA. Ir politiskais spiediens nepieciešams, tāda virzība. Un um, pastāv iespēja, ka um, šis spiediens arī radīsies. Indija un Krievija. Es jau savā prezentācijā teicu, ka Ukrainas notikumi tiešā veidā neietekmē Indiju, bet plašākā ziņā mēs redzam to, ka Krievija ir pietuvinājusies vairāk Ķīnai, un tas gan ietekmē Indiju. Un tā visa rezultātā, un šeit ir saistība arī pēdējo jautājumu, kas tika uzdot šeit, kas eh, notiek Indijā sakarā ar Ķīnu, eh, Krievijas, Indijas attiecības kā tas attīstās. Šīs te tendences nav radušās tikai. Tikai pēc Ukrainas krīzes ir arī 90. gadu otrā puse, zinām, virzīme Krievijas Ķīnas attiecībās, bet tagad Krievija cenšas izmantot pilnīgi visus fórumus. Rietumi cenšas izolēt Krieviju un tāpēc Krievija cenšas izma, iz, izmantot visas iespējamās vietas un fórums. Uh, SCO eh, var, eh, ir arī iespēja tāda diskutēt, ka Indija varētu kļūt par SCO dalībvalsts. Un eh, šeit, šajā Eiroāzijas kontekstā, Indija vēlas veidot attiecības ne tikai ar ASV, bet arī ar visiem pārējiem. Uh, Um, mums ir visas partnerības ļoti svarīgas ar Krieviju, ar ASV, arī ar Japānu un ar Eiropas Savienību. Un pēdējo 12, 13 gadu laikā jāatzīst, ka Indijā nekad nav bijušas vienlaicīgi tik ļoti labas attiecības ar visām pasaules lielvaram. Un jautājums par Pakistānu un Indijas eh, attiecībām ar šo valsti. Mums eh, attiecībām šādām ir ļoti gara vēsture, ir bijuši labi un sliktie mirkļi, bet. Uh, Mēs eh, arī zinām, ka ir pētījumi. Es arī pats esmu bijis Afganistānā un Pakistānā vairākus mm, gadus. Un pagājušajā gadā Indijas, Pakistāns, Irāns, Afganistāns eh, tirzniecība mm, bija 180 miljardi eiro. 99,9% tirzniecības notiek šajā reģionā. Un ļoti loģiski Indijai tirgoties ar Afganistānu, ar Irānu, ar Centrālo Āziju, un mēs varētu pat teikt, ka līdz pat 20% tirzniecības apgrozījuma tieši iet uz šo reģionu tas ir milzīgs potenciāls, bet dažādi iemesli pēc mēs neesam varējuši to realizēt, jo politiskie jautājumi un apsvērumi vienmēr dominē mūsu darba kārtībās, bet ir nepieciešams atkārtot atkal un atkal, cik daudz šeit ir iespējas un cik daudz mēs zaudējam, ja to neizmantojam. Un varbūt tas būtu jāsaprot arī plašāk. Pakistānas un Indijas valdības cenšas likt ekonomiskos jautājumus eh, visa priekšgalā. Ir dažādi traucējumi, protams, viss kaut kas var notikt, bet eh, tomēr mm, es ceru, ka šīs lietas uzlabosies agrāk vai vēlāk tieši runājot par attiecībām ar Pakistānu. Tālāk Ķīna atkal. Es domāju, ka šeit mēs redzam diezgan skaidri to ekonomisko un drošības arhitektūru, ar, kas veidojas Āzijas reģionā. Um, Eiropā, piemēram, ekonomiskās integrācijas modelis ir jau iestrādāts, bet Āzija būs ekonomiski un politiski un ekonomiski uh, attīstīsies, un arī drošības arhitektūra attīstīsies, un Indija, Ķīna un Japāna gribēs spēlēt svarīgu lomu visās, visādā ziņā strādājot ar ASV, ar Ķīnu, ar Eiropas Savienību, ar Krievi. Tātad Indija visos šajos kontekstos gribēs spēlēt svarīgu lomu. Un es savā prezentācijā jau arī teicu, ka Indija arī ļoti skaidri redz, un sapcīt Obamas kungs, kad iesojās Indijā, arī par to tā runāja, bija, tur bija parakstīts eh, dokuments, arī iesaistot eh, klusā okeāna reģionu. ASV un Indija saprot, ka jāstrādā ir kopā šajā reģionā, bet eh, ir arī tāda saprat, ka Eiropas Savienība nav spējusi realizēt visu iespējamo un Un Indija arī nezina, kādu lomu Eiropas Savienība varētu spēlēt šajā jaunajā ekonomiskajā un drošības arhitektūrā tieši klusajā okeānā un Āzijā. Eiropas valstīm Āzijā ir ļoti svarīgas ekonomiskās attiecības, bet eh, ko tālāk eh, varētu tur darīt militāri, tas tam īsti skaidrs. Un, un Tāpēc eh, arī šis strateģiskais komponents joprojām ir ar lielu nozīmi. Paldies! Vai vēl kāds gribētu izteikties šobrīd? Tad, eh, ja nē, tad liels paldies Sešdevas kungam, bet nē, tomēr ir vēl viens jautājums, lūdzu. Paldies! Ο μιλητή μας, ε, ποιες είναι οι σχέσεις της Ινδίας με την Ιταλία και πώς... Paldies! Es gribēju vaicāt, kādas tagad ir attiecības starp Itāliju un Indiju? Un, ja mēs runājam par trim jūrniekiem, vai tas kaut kā šīs attiecības ir ietekmējis? uh, particularly on this Italian marine. Par šo gadījumu sakarā ar uh, Itālijas um, jūrniekiem jāsaka, te ir ļoti neveiksmīga tāda apstākļu sakritība tieši attiecībās starp es un Itāliju un, un Indiju. Mums ir bijuši ļoti labs attiecības starp abām valstīm. Bet, uh, manuprāt, uh, es uzskatu, ka ka ne Itālija, ne Indija nav pietiekami rūpīgi virzījis šo lietu. Kaut kādā veidā šis jautājums kļūpa par politisku lietu. Tie, kas bija opozīcijā, tie pacēl šo jautājumu, jo šeit ir arī Itālijas saistība ar Indijas atsevišķiem politiķiem. Lūk, tas viss ir kļūst par tādu politisku akūtu jautājumu. Un tā, tāpēc arī visa šī uzmanība ir uz šo lietu, bet būtu tikai saprātīgi šo lietu abām pusēm atrisināt, runāt politiskā līmenī un Indijas eh, presē. Mēs varam lasīt, ka opozīcijas līderis, tad, kad bija opozīcijā, viņš runāja par šo lietu, un tad, kad kļuva par premjeri ministru, viņš gribēja arī atrisināt šo lietu. Bet uh, tad Eiropas parlamenta rezolūcija nāca un vēl tālākie notikumi. Un Indijas augstākā tiesa lēma un arī tagad uzrauga šo lietu. E, viens jūrnieks dzīvo Indijā, bet vēstniecībā viens jau ir Itālijā. E, šo lietu skatīs tiesā, bet diemžēl e, šeit ir parādījies arī tāds plašāks konteksts, kas skar attiecības ar Indiju un es. Bet tomēr es domāju, ka šo jautājumu ir jāatrisina politiski. Kā šī lieta ir ietekmējusi vispār Eiropas Savienības Indijas attiecības? bet ir nepieciešams abām pusēm padomāt saprātīgi, puses ir politiski nobriedušas, lai atrisinātu šo jautājumu. Paldies, eh, Sadevas kungs, par jūsu prezentāciju, par eh, pētījumu izklāstu. Un liels paldies arī mm, Indijas es delegācija. Paldies par to, ka pasāstījām tātad par savu apmeklējumu. Mums ir pārtraukums līdz pieciem. Un pēc tam mēs runāsim par ESC LAK samitu.

Buenas tardes. I speak in Spanish. Vamos a empezar. Labu pēcpusdienu visiem. Es domāju, ka mēs tagad varētu sākt skatīt pēdējo punktu mūsu komitejas darba kārtībā šodien, un uh, tas ir par asociāciju ar uh, Latīņu Amerikas un Karību jūras uh, valstu parlamentu asambleju un Eiropas savienību, un tad, tad uh, 10. un 11. jūnijā notika šis eh, samits, eh, ko vadīja mm, Ekvadoras prezidents un mm, Eiropas Savienības padomes mm, prezidents Tuska kungs. Uh, Jāsaka, ka eh, celak kopumā pārstāv ievērojamu pasaules iedzīvotāju daļu. Šajā mm, samitā tika eh, apskatīti tādi jautājumi kā cīņa pret narkotiku, kontrabandu, mm, klimata pārmaiņām, eh, klimata krīzes ris, jautājumu risināšana un Katrā ziņā galvenā doma, kas izkristalizējās, ir par eh, sadarbības nepieciešamību, kas eh, nestu labumu mūsu iedzīvotājiem un visām iesaistītajām pusēm. Es saprotu, ka mums ir jāsadarbojas ar partneriem SELAK, bet kādas eh, pārmaiņas varam sagaidīt pēc SELAK samita? Paldies, priekšsēdētāji! saka Leflēra kungs. Es pastāstīšu par eh, galotņu tikšanos, kas notika šeit apmēram pirms nedēļas. Kopumā mēs esam visai apmierināti ar eh, galotņu tikšanās iznākumu par spīti atsevišķiem problemātiskiem aspektiem mums izdevās sasniegt kopumā tos mērķus, ko mēs bijām noformulējuši attiecībā uz šo samitu, kas saistās ar trim pilāriem. Tas ir politiskais dialogs, ekonomiskajie sakari un uh, sektora at attīstība. Kā jūs zinat, uh, tika pieņemta politiskā deklarācija nākamajām paudzēm, un otrā tā saucamā Briseles deklarācija deklarāciju, kurā eh, tika atrunāti visi, teiksim, šie dialogu sadarbības aspekti starp Eiropas Savienību un Latīņā Amerikas un Karību jūras valstīm. Tāpat eh, tika apstiprināts arī rīcības plāns eh, šo reģionu sadarbībai, pārskatot jau esošās sadaļas un pievienojot divas jaunas. Viena ir par augstāko izglītību, tā papildina jau esošo sadaļu par izglītību, un eh, vēl viena sadaļa par pilsoņu drošību, norādot uz to, ka šai tēmai abas puses nākamajos gados piešķirs īpašu uzmanību. Tāpat gribētu uzsvērt, ka mēs uzskatām, ka šis samits parlaments bija uh, svarīgs solis uz priekšu attiecībā uz šī pasākuma horeogrāfiju, jo Notika dažādi sagatavošanas pasākumi, kā piemēram Eirolanda parlamentārā asamblēja, tāpat arī piedalījās pilsoniskās sabiedrības organizācijas, um, zinātnieki, uzņēmumu pārstāvji un kopumā tad arī šajā samitā tika izmantot šo sagatavošanos diskusiju secinājumi. Un katrā ziņā gatavojot šo samitu mēs centāmies iesaistīt eh, dialogā pēc iespējas vairāk eh, dažādas ieinteresētās puses. Īsumā gribētu pastāstīt par iznākumu trīs jomās Tātad reģionālajā politiskajā dialoga ekonomiskajos sakaros un attiecībā uz reģionālo starptautisko sadarbību. Tātad par politisko dialogu. Pirmais pīlārs. Es domāju, ka pēc būtības mēs panācām ļoti skaidrs formulējums deklarācijās par klimatu pārmaiņām, par attīstības programmu laikposmā pēc 2015. gada un globālajiem izaicinājumiem, kas saistīti ar narkotiku, nelikumīgu tirzniecību un kontrabandu, gatavojoties augstā līmeņa pasākumiem nākamajā gadā daudzpusējo sakaru ietvaros. Izejas eh, pozīcijas eh, bija ļoti atšķirīgas Eiropas Savienībai un Latvijas-Amerikas partneriem, bet mums izdevās tomēr panākt šo kompromisu un kopsaucē. Otrakārt, abas puses, eh, gan Selak valsts, gan Eiropas Savienība atbalstīja centienus panākt mierizlīgumu starp Kolumbijas varas iestādēm un nemiernieku kaujiniekiem un tika panākt vienošanās izveidot ES trasta fondu, uh, lai pēc uh, pamieru noslēgšanas varētu uzsākt mieru un atjaunošanas procesu. Un uh, mēs vienojāmies par to, ka galotņu tikšanās reiz divos gados nav pietiekama, tādēļ ārlietu ministri tiksies starp šiem samitiem, lai mm, sakotu tam, kā starposmā ir sasniegts iepriekšējā samitā nolēmtais. Un tuvākās šāda veida tikšanās, eh, ko organizēs eh, Dominikānas eh, republika, kā rotējošā prezidentūra, uh, Tad šas, šīs tikšanās laikā mēs apspriedīsim vispārējos reģionālo attiecību mērķus un principus. Kas attiecas uz ekonomisko sakaru padziļināšanu starp salaku valstīm un Eiropas Savienību, galotņu tikšanās laikā bija iespēja izmantot esošo dinamiku un virzīt uz priekšu investīciju programmu un apstiprināt pamatu principus, kam vajadzētu būt par pamatu šai investīciju programmai. Tika vēlreiz atkārtot nepieciešamība pēc caurskatāmiem un uh, robustiem um, normatīviem abās pusēs, tāpat tika pausts atbalsts daudzpusējām sarunām un attiecībām, ņemot vērā arī PTO programmu, kas paredz TFA un Doha attīstības uh, raunda ratificēšanu, ņemot vērā ministru konferences, kas notiks Nairobi šī gada decembrī. Bez tam tika norādīts arī uz to, kā tirzniecība un investīcijas eh, veicina ilgtspējīgu attīstību Latīņa Amerikā un Karību jūras reģionu valstīs. Tādējādi mēs uzskatījām, ka vajadzētu turpināt veicināt šo sociālo atbildīgumu Un visi bija, bija vienas prātas, ka divpusējo vai reģionālu tirsniecības investīciju un sadarbības līgumu ieviešana starp Eiropas Savienību un Salaku valstīm ir svarīgs stūrakmens kopējā pieejā atbalstot sociālo-ekonomisko attīstību šajā reģionā tātad Karību jūras eh, reģionu valstīs un Latīņa Amerikā. Konkrētas atsaucas tika dotas arī uz ES eh, e un Merkosūra sarunu procesu, kur Merkosūra valsts ir apņēmības eh, pilnas vilzīties uz priekšu kopā un vēl līdz šī gada beigām panākt situāciju, kas ļautu mums virzīt sarunu procesu tālāk. Tāpat tika pausts atbalsts Ekvadoras um, pievienošanās faktām nolīgumam, kas jau ir ar Kolumbiju un Peru. Tāpat tika pausta vispārēja apmierinātība ar vienošanos, kas panāks ar Eiropas Savienību no vienas puses un Meksiku un Čīlu no otras puses. Uh, Eh, kur tiek runāts par esošo nolīgumu modernizāciju un aktualizēšanu. Un arī visas puses pauda gatavību īstenot asociācijas nolīgumu ar Centrālu Ameriku un brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Kolumbiju un Peru. Pārējot tālāk pie trešā pīlāra - starptautiskā un reģionālā sadarbība. Šeit vairāk svarīgi soļi jāatzīmē. Liels skaits sadarbības programmu, it īpaši eh, starp reģionu līmenī. Tika tieši pasludinātas samita laikā kur galvenais uzsvērs tika likts uz atbalstu MVU, fiziskai infrastruktūrai, ūdens apgādē un ilgtspējīgu energoresursu izmantošanai. Šie projekti un šīs programmas kopumā veido 700 miljonu eiro uh, kā Eiropas Savienības saistību apjomu. Tajāpat laikā Eiropas komisija pasludināja par jaunu sadarbības fondu, kur mērķis ir veicināt starptautisko reģionālo sadarbību, uh, kur Eiropas Savienība kopā ar attīstītākajām partneru valstīm Latīņa Amerikā un Karību jūras reģionā veidotu uh, trīsstūru sadarbību, piesaistot mazāk attīstītās valsts šajā reģionā. Tādējādi mēs varētu apvienot savus spēkus, lai maksimāli uh, efektīvāk izmantotu uzkrāto pieredzi, ekspertu zināšanas lai sasniegtu labāko iespējamo rezultātu visiem. Tīpaši tajās valstīs, kur ir nepieciešamas attīstības atbalsts. Šādā pašā garu, eh, gaisotnē tika parakstīti saprašanas memorandi ar Čīli un Urugvaju, pārējot konkrēti pie šāda veida sadarbības programmām. Tāpat tika apstiprināta SELAK valstu līdzdalība Horizons 2020 Eiropas pētniecības programmās, dodot sadarbības iespēju jaunās jomās, kas eh, līdz šim vēl nav tikušas eh, izmantotas mūsu attiecībās. Atbalstot šādu apmaiņu un atbalstot uzņēmumu kontakts un kontakts ar cilvēkiem, tika pasludināts par 25 miljonu Eiropas Savienības pienesumu, lai veicinātu platjoslas saslēgums, izmantojot transatlantijas optisko kabeli starp Brazīliju un Eiropas Savienību, tālāk attīstot tīklu struktūru uh, Dienvidu Amerikā tā būs pirmā tiešā komunikāciju uh, saslēguma vietas starp Eiropas Savienību un Dienvidāmeriku. Es domāju, tas ir būtisks solis uz priekšu. Un visbeidzot, saistībā ar zinātni un pētniecību būs vairāk nekā 9000, gandrīz 10 tūkstoši stipendijas Latīņa Amerikas studentiem un uh, mm, pasniedzēju, augstskolu pasniedzējiem, lai viņi varētu papildināt savas zināšanas Eiropā. Papildus tam 81,5 miljonu eiro tiks mobilizēti, lai finansētu projektus kapacitātes uh, palielināšanai Karību jūras valstu un Latīņa Amerikas eh, valstu universitātēm. Nākamais, nākamais solis, kam vajadzētu veicināt eh, sakaru padziļināšanu, ir vīzu liberalizācijas eh, šīs, šīs programmas. Un patreiz ir pieci vīzu liberalizācijas līgumi noslēgta ar Dominiku Grenādu, uh, Eh, Santa Lucija, Trinidādu, Tobago, pirms šī samita. Gandrīz visa selak valstu grupa tagad varēs izmantot bezvīzu režīmu īst, priekš īstermiņu uzturēšanās Eiropas Savienībā. Tāpat gribētu pasvītrot, ka šie rezultāti bija iespējami tikai tādēļ, ka mums bija ļoti laba sadarbība starp uh, Eiropas Savienības institūcijām, starp pārējās darbības dienestu un komisijas dienestiem no vienas puses un arī Eiropas parlamentu ar atbalstu, ko saņēmām no jums caur dažādiem šiem sagatavošanas dialogiem, uh, kā arī ar Eirolat parlamentārās asamblējas atbalstu, izmantojot divpusējos kontaktus, kas mums bija ar daudziem no jums. Šis atbalsts bija neatsverams. Tāpat mēs baudījām atbalstu uh, no Eiropas Savienības dalību valstīm, kas noteikti stiprināja Eiropas Savienības pozīciju un deva mums iespēju noteikt uh, šī samita darba kārtību, jo uh, Jāsaka, ka gatavoties šim samitām bija uh, vairāk tādi būtiski izaicinājumi. Un it īpaši par šo multilaterālo darba kārtību klimata pārmaiņas attīstību pēc 2015. gada starptautiskā narkotika kontrabanda un nelikumīgā tirzniecība. Tad šie bija ļoti pretrunīgi jautājumi, bet ņemot vērā arī institucionālās problēmas, kas joprojām ir selak valstīs, šī selak organizācija ir relatīvi jauna un tai nav šī uh, inst pastāvīgā institucionālā tradīcija, mm, šī pagaidu prezidentūra nav pietiekami autonoma un tai arī nav vajadzīgās pilnvaras, lai tā varētu virzīt samita sarunas pat, viena pati dati. Mm, šis process dažreiz ir bijis tiešām ļoti nelīdzsvarots, kad eh, Eiropas Savienības vienotāja pozīcija saskaras ar 33 atšķirīgiem viedokļiem, ko pauž mūsu selak partneri. Noslēgumā priekšsēdētāji. Mēs esam apmierināti ar galotņu tikšanās iznākumu, bet tas nozīmē arī to, ka mums ir jāstiprina mūsu loma un ietekme Selak reģionā. Un mums ir jāpastiprina divpusējās attiecības. Mogherīnī kundze arī deva būtiski ieguldījumu rezultātu sasniegšanā, un tas, ka viņi devās uz Selak samitu janvāra beigās un pēc tam aprīlī uz Amerikas valstu samitu, lai pārliecinātu valstu vadītājus un pastāstītu par Eiropas Savienības kopējo pozīciju. Jāsaka, šī pozīcija bija izšķiroši svarīga, lai mēs varētu virzīt šo procesu uz priekšu. Mūsu selak partneri liek uz mums lielas cerības, un mēs nedrīkstam viņus pievilt. Ķīna, piemēram, nesen organizēja pirmo augsta līmeņa fórumu ar selak valstīm. panākot vienošanos starp ASV un Havānu. Uh, ASV ļoti aktīvi sāk darboties šajā reģionā, piemēram, arī Krievija, Dienvidu Koreja un Indija cenšas izmantot šo situāciju. Līdz ar to mēs nevaram uzskatīt mūsu attiecības ar selak valstīm par pašsaprotamām. Mums ir jāstrādā pie šo attiecību tālākas attīstīšanas un uzturēšanas. Mums ir jākonsolidē šī spēcīgā bāze, kas mums ir, attīstot daudz līmeņu pieeju uzturot šo sadarbību ar dažādiem apakšreģioniem Centrāla Amerikā, Dienvidu Amerikā un Karību jūras reģionā. Tādējādi mēs arī varētu labāk sadarboties daudzpusējo attiecību jomā dažādos formos. Tā kā mums ir kopīgas intereses, piemēram, uh, cīņa pret uh, narkotiku kontrabandu, cilvēku tirdzniecību. Mums ir gan vēlēšanās, gan arī spēja virzīt šos jautājumus uz priekšu un tos risināt. Mēs paraudzīsimies, kā labāk virzīt uz priekšu šo darbu kārtību, uh, reģionālajā līmenī ar mūsu selek partneriem. Patreiz prezidējošā valsts ir Ekvadora, tai sekos Dominikāns Republika. Un mums ir jādomā arī par pavadošajiem notikumiem. Uh, Uh, piemēram, mums būs pasākums ar Karīforum valstīm un Latīņa Amerikas valstīm. Tādējādi, es domāju, mēs varēsim ieskicēt to, kā nākotnē varētu izskatīties sadarbība ar šiem reģioniem, ņemot vērā, protams, arī ES un um, Centrālā Amerikas asociācijas nolīgumu un šos papildinošos elementus, kas ir saistīti ar pilsoņu drošību, tirzniecību, sociālo-ekonomisko attīstību un arī citos jautājumos. Mēs gatavojām uh, iekšējo Eiropas saimnības darbu, lai uh, aktualizētu nolīgumus ar Meksiku un Čīli, un mēs strādāsim pie tā, lai nākamie pasākumi ar Mekuzūru valstīm būtu tikpat veiksmīgi un panākumiem bagāti. Tūlīt pēc samita mums bija vēl viens sarunu kārta par politisko dialogu un asociācijas līgumu ar Kubu, un mēs ceram, ka mums izdosies panākt būtisku progresu šajā jautājumā tuvākajos mēnešos, lai varētu agrīnī noslēgt šo ietvaru nolīgumu tādējādi pabeidzot darbu pie nolīgumu tīkla eh, Selak reģionā. Kopumā es uzskatu, ka mūsu situācija ir ļoti veiksmīga, lai virzītu tālāk mūsu sadarbību un lai sadarbotos ar mūsu Latviju Amerikas un Karību jūras reģionu partneriem Un sasniedzot mūsu sadarbības mērķi, un domāju, par to runās arī ārlietu ministri 2016. gadā, un tas būs kā pirmais solis nāk, pretī nākamajam ES un SELAK samitam 2017. gadā. Paldies, priekšsēdētāji! Lefler, ahora vamos a empezar con... Paldies! Tagad došu vārdu kolēģiem. Hovid kungs. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo en primer lugar quería expresarle, señor Leffler. A... Paldies. Paldies. Liels paldies Leffler kungam, arī Mugarīnī kundzei. gribēju jums pateikties par jūsu darbu, ja mēs runājam par attiecībām ar uh, eh, Latviju Ameriku. Tajās ir iestājies tāds kā jauns posms. Mēs tādus sliktus laikus esam atstājuši aiz sevis. Iepriekšējā gada nav bijuši tie veiksmīgākie, tādēļ ir ļoti labi, ka uh, mūsu attiecība raksturs ir mainījies, ir mainījusies organizācija kā tāda. Un Eirolat cieta no tām pašām problēmām. Es gribēju pateikties jums par visiem organizatoriskiem pūliņiem, par samitu organizēšanu. Nu, tas maksā daudz naudas, daudz enerģijas, daudz darba, jāgatavo dažādi rīcības plāni un domāju, ka galvenie mērķi tika sasniegt. Vēlējos jūs arī uzslavēt tādēļ. La, los ejecutivos ar gandarījumu konstatēju, ka dažādas interesētās puses varēja piedalīties šajā samitā. Tātad man arī bija šīs trīs slavas uh, minūtes, un es varēju uzstāties kā Eirolat uh, loceklis no Eiropas parlamentu un varēju pastāstīt, ko mēs veicam ikdienā. Continuidad a este trabajo. Me, pre me preocupa si será posible. Jūs ļoti pareizi norādījat, ka ir nepieciešams secīgums. Varbūt, ka, ja mēs runājam par Merkosuru šogad, varbūt, ka varētu uh, būt arī tāda atgriezinskā saikne vienošanās. Kopš vēlēšanām Argentīnā Marko Zur beidzot varēja iesaistīties dialogā ar Eiropu, vai būs arī šogad varbūt kā tikšanās ar Merkosuru tālāk par Ekvadoru. Es saprotu, ka ar nolīgumu šeit ir zināmas grūtības radušās. Un daudzpušu uh, nolīgumā Ekvadora guva panākums, bet ir runājumi par PTO un tirzniecības barjerām. Šeit joprojām ir grūtības. Tas man sagādā raizes. Es domāju, ka Ekvadorai ir jānoslēdz uh, līgums ar Eiropu. Tagad uh, sadarbība ar Centrālu Ameriku arī ir uh, patiešām nozīmīga, ir jābūt labākai sadarbībai ar šo reģionu. Un rīcības plānā mēs to varam arī ļoti labi saskatīt. Leflēr kungs, stratēģisku apsvērumu dēļ Mums vajadzētu parādīt, ka Eiropas Savienība var atrast kopsaucēju ar Latīņu Ameriku. Ņemot vērā par anoto samitu Ņujorkā, grib pateikt, kas notiks pēc 2015. gada, kāda programma ir izstrādāta tam laika posmam, un gribēju pateikt, ka arī deklarācijas 20. pāns man ir sagādājis vilšanos. Un es nedomāju, ka 20. punkts būtu objektīvs kaut kādā veidā. Tur ir ļoti daudz viedokļu pausti, bet eh, ne Eiropas pozīcija. Vismaz man tāds iespējas radās lasot šo punktu. Tas man vienkārši iekrita acīs. Nu, man galīgi nelikās, ka tur bija ņemtas vērā Eiropas parlamenta vai Eiropas kopumā domas. Es, protams, saprotu, ka mēs nevaram apdraudēt visas deklarācijas likteni tikai tādēļ, ka viens punkts nav pārāk veiksmīgi formulēts. Mums, protams, jābūt pragmatiskiem, bet domāju, ka šajā kontekstā īstenībā klusēšana būtu bijis zelts. Tosko kungam varbūt būtu vajadzējis tā labāk ilustrēt Eiropas pieeju, un es domāju, ka būtu patiešām veiksmīgi, ja komisija šeit būtu nākusi talkā, un varbūt, ka parlamentārā delegācija varētu doties uz Venecijālu. Mēs mēģinājām organizēt šādu pasākumu, bet mēs zinām, ka tas ir ļoti sarežģīti. Mēs redzējām kas notika ar Brazīlijas um, ierēģiem, kas nevarēja iekļūt Karakasā. 6. decembrī Venecuēlā ir paredzēts vēlēšanas, un domāju, ka vēlēšana novērošanas misija varētu būt laba iespēja. de cooperación por parte de Europa con ese pueblo que se llama Venezuela. Gracias. Es domāju, ka mēs varētu domāt par labāku sadarbību. Paldies! Saka Milan Monkungs. Tengo que excusarme porque yo a sus primeras palabras no pude asistir. Vine un poco tarde. Pero, en fin, celebra verle. Paldies Lefrē kungam, ka viņš mūs iepazīstināja ar šī samita rezultātiem un tomēr nu, varēja noklausīties lielāko daļu jūsu paziņojumu. Ja mēs runājam par ES attiecībām ar celak valstīm, Protams, šāds attiecības, šāds samits gal galā bija vajadzīgs. Jūs ļoti labi to atspoguļojāt, runājot gan par kontekstu, ņemot vērā arī Panamas samitu. Un jāsaka, ka arī Ķīnas klātbūtne šeit ir aizvien spēcīgāk jūtam. Mēs nevaram mūsu attiecības ar Latīņu Ameriku uztvert par kaut ko pašsaprotamu. Uh, Jāsaka, ka mums ir ļoti ciešas attiecības ar Latīņu Amerikas valstīm, un, protams, tas vairāk attiecas uh, uz, uz citām valstīm, tas attiecas vairāk nekā uz pārējām, bet, nu, mūs uh, arī piemēram, ļoti daudz, kas vieno ar šīm valstīm - kultūra, reliģija, valodas bieži vien. Uzskatu, ka Eiropai ar Latīņu Ameriku ir ļoti daudz kopīgu vērtību cilvēku cieņu, cilvēku tiesības, un tas ir paziņots arī uh, šajā deklarācijā. Y creo que todo lo que se haga en esta línea de diálogo y de intento de coordinación con los países de América Latina y del CELAC. Mūsu dialogs līdz šim ir bijis visai veiksmīgs, un es domāju, šāds samits ir labs instruments. Klausoties jūsu vārdos, es tagad gribēju pievērsties vairākiem jautājumiem, eh, kam varbūt vajadzētu atvēlēt nedaudz vairāk laika. Mēs ļoti daudz esam strādājuši, lai uh, varētu ieviest bezvīzu režīmu ar Kolumbiju un Peru, un bija kolēģi, kas šajā darbā ieguldīja ļoti daudz sviedru un enerģijas. Vismaz uh, iepriekšējā sasaukuma laikā, nu tagad ledus ir sākustējies, es domāju, tas ir patiešām ļoti iepriecinoši, un daudziem kolēģiem tas noteikti sagāja, sagādāja tad labi padarīta darba sajūtu. Uh, Ja runājam par Čīli un Meksiku, arī ar šīm valstīm ir eh, jā, jāizkopja dziļākas sarunas, ņemot vērā TTIP, e citu un citus nolīgumus, bet eh, vienošanās ar Meksiku, nolīgums ar Meksiku jau ir eh, zaudējis savu morālo vērtību, tas ir morāli novecojis. Un, uh, Es domāju, ka Meksika kaut kādā veidā varētu tik nedaudz izslēgt no šī klubiņa, mēs, nu, nerastarstēsim mūsu attiecības. Varbūt kaut kas jādara arī vairāk domājot par citām valstīm. Un es gribēju jūs uzteikt ar paveikto un doma par sadarbību. Ministri, kas tie, kas viņi varētu tikties arī tad, kad eh, nenotiek samiti. Un šāds secīgs dialogs mūsu attiecības noteikti padarītu vēl labākas. Un paldies vēlreiz par jūsu darbu. Paldies tagad de Grandes kungs. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Leffler, por su comparecencia y por sus palabras. Paldies, paldies priekšsēdētāj kungs, paldies Lefler kungam, ka viņš ir ieradies pie mums šodien, lai pastāstītu par CELAK samitu. Es centīšos neatkārtot jau izskanējošās domas, bet, nu, jā, dažos gadījumos tas no tā nevarēšu izvairīties. Šī politiskā deklarācija ir visai plaša, tāda aptveroša. Mēs varam noteikti runāt par progresu, neviens to neapšauba. Mēs varam vērot arī, zinām, tādu novatorismu, runājot par procesu kopumā un par to, kas ir noticis pēdējo desmit gadu laikā. Te nebija tikai tukši vārdi, tie ir arī ļoti tādi drosmīgi piedāvājumi. Mēs runājam arī par eh, reģionālo sadarbību, protams, tā arī jāņem vērā. Nu jā, protams, viss jau nav gluži ideāli, mēs to ļoti labi apzināmies. Politiķi, kas šajā lauciņā darbojas jau ilgāk, ļoti labi apzinās, cik tas viss ir sarežģīti, cik sarežģīti ir runāt par lietas būtību, nu, rakt līdz pašai saknei atsevišķos lauciņos, bet, protams, ir jāievēro arī otras puses intereses, ir jābūt cieņpilnām attiecībām. Ir kādas lietas, nu, kas varbūt labāk ir jānoklusē, nu, vai vienkārši, kuras nepiemina. Tas, piemēram, ir īpaši svarīgi domājot par mūsu saiknēm ar Kubu. Mums tas ir jāatminas, it sevišķi domājot arī tādu pacietības izpausmi. Tā mums ir ļoti noderīgi bijusi sadarbojoties ar Kobu. Bet, nu, mēs uh, redzam, ka patiešām ledus ir sakustējies, kaut kas ir noticis, process ir uzsācies. Mums, protams, ir jāvēro, kā šis process turpināsies. Īstenībā ir kas tāds, par ko neviens nerunā, tātad par iesaisti, par iejaukšanos drīzāk. Mēs esam sapratuši, ka jāiet pa šo ceļu, un mums vajadzētu pašiem sev atgādināt, kādas tad ir Eiropas Savienības nostādnes. Ir jautājumi, ko mēs nekad nebūtu varējuši pieņemt. Ir lietas, kas mums nekad nav likušās pieņemams. Un, protams, nāks laiks, nāks padoms. Y los mejores deseos a ese diálogo que se ha producido de una forma excepcional, aunque tenga. Protams, šis uh, dialogs ir ārkārtīgi būtisks. Porque puede ser excepcional, porque de nuevo puede cortarse y porque. Mums ir pilnībā jāatbalsta šis dialogs. Tas ir jau tā turpinājis vairākus gadus. Mēs runājam par valsts leģitimitāti un arī par eh, visu Kolumbijā notiekušo, par FARC, par kolumbiešiem. Viņi zina, ka par to tiek runāts. Tiene el proceso es muy largo, pero todo el mundo ha coincidido de que es posible y que es conveniente hablar de ello. Y dar... Nu, tas ir tas, par ko mēs vienojāmies ka ir jābūt tādai bi re reģionālai pieejai. Un Havardīkunga komentārus es atbalstīšu, viņš arī mūs pārstāvēja Eirolat. Un tagad daži vārdi par Venecuēlu. Nu, kādēļ mēs nerunājam par to pietiekam plaši? Nu, protams, ir tādas ļoti jūtīgas lietas, kas notiek Venecijā, un daži domā, ka tur nekas nenotiek. Protams, katram var būt savs viedoklis. Un nu, daudz kolēģi ir kritizējuši Venecijā notiekošo tādēļ, Ir ļoti bēdīgi, ka nekāds progress šeit netika panākts un nebija iespējams pat uh, panākt nekādu vienošanos, neizskanēja pat nekādu tādu skaļāku paziņojumu. Mums jādomā, kā to risināt kādēļ 20. punkts nu, tika tādi, tādējādi definēts, kādēļ tika izmantota tieši šāda valoda. Tas patiešām man sarāds, sagādā sarūktinājumu. Hadorvēlī kungs jau teica, vakardien mēs dzirdējām, ka 6. decembrī Venecijolā būs vēlēšanas. Cerams, tās notiks um, mierīgā gaisotnē un uh, saskaņā ar visām starptautiskajām normām. Es, protams, uh, kritizēju ikdienā notiekošo šajā valstī, ņemot varam un dūras politiku. Tas nekādā gadījumā nav saskaņā ar Eiropas Savienības demokrātiskajām vērtībām. Es ceru, ka neskatoties uz to visu, vēlēšanas notiks demokrātiskā veidā. Labi, bet vēlreiz gribēju pateikt, ka mani patiešām ļoti sarūktina 20. punktu redakcija. Vēl kas? Jā. Yeah. Jāsaka, tika pieminēta arī ekoloģija, vīde. Nu, vīdes jautājumi Latīņa Amerikā ir ļoti svarīgi. Ir cilvēki, kas paši nevar apgūt savus uh, dabas bagātības. Tās izmantot. Mums tas ir jāpiemina un valstīm ir jābūt iespējai uh, izmantot savas dabas bagātības, savus resursus. Tas ir jāiekļaut darba kārtībā. Uh, Protams, tās netika apspriestas pietiekami detalizēti, tādēļ vajadzētu to uzsvērt. Jāievēro ekoloģiskie principi, standarti, dalību valstīm ir jābūt tiesībām izmantot savus resursus pilsoņu labā. Es uzskatu, Mums jācer, ka šādas uh, tikšanās, bija reģionālas, uh, bija anuālas tikšanās novedīs pie konkrēta progresa. Mēs piedzīvojam ļoti grūtus laikus, domājot par attiecībām uh, kas valda starp kontinentiem abās uh, Atlantijas okeāna pusēs, un mums nevajadzētu no sava redzes loka pazaudēt Latīņu Ameriku. Te būs jaunas iespējas. Te kaut kas eh, ir jādara, un nu, to, protams, nevar ienākt dienā, bet es ļoti ceru, ka nākotnē mēs eh, tomēr kaut ko darīsim. Te liels paldies, eh, liels paldies par šo sanāksmi. Es arī gribēju kaut ko teikt, ne kā priekšsēdētāja vietnieks, bet kā goe pārstāvs. Arī mēs esam dziļi gandarīti un uh, uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs sasniegums šis um, samits. Tas normalizē attiecības ģeopolitiski un arī palīdz virzīt reģionālo integrāciju. Mēs redzam, ka tas ir veids, kā izvairīties no kariem, kā izbēgt no vardarbīgas konfrontēšanās, kas uh, ietekmē jau kontinentu ilgāku laiku. Mums ir arī politiskas domstarpības, uh, bet mēs. Uh, ne, nezinām, kā tagad rīkoties šajā politiskajā realitātē. Lielākā daļa eh, politisko partiju šeit eh, Eiropas parlamentā ir pieļauj kļūdu. Šī kļūda ir līdzīga tam, kas notika Kubas gadījumā. Eh, kaut gan arī šeit mēs varam atsaukties uz šo Kubas piemēru, ka ir nepieciešams izvērst pamatīgas sarunas, lai atrisinātu šo pretrunu. Uh, Un arī šeit mēs redzam tādu dažādu attieksmi, tad mēs ignorējam, tad mēs atkal tuvojāmies, tuvinājāmies Kubai. Un tas pats arī ar Venecijālu. Agrāk tie, kas kritizēja Kubu, tagad runā par Venecijālu un aizmirst par Kubu. En ese sentido, con Cuba hay que hablar. Nosotros que venimos de, de, de España tenemos unas relaciones con ellos. Un, tad eh, mums tie, kas zina situāciju Spānijā, arī atcerēsies mūsu saites un ieinteresētību. Es eh, cenšos nerunāt par to ideoloģiski, bet drīzāk, gan eh, cenšoties respektēt citu cilvēku viedokļus. Es vienmēr esmu rīkojies tieši tā. Situācija Venecuēlā nav salīdzināma ar situāciju Kolumbijā un Hondurasā. Tad, kad jūs sakat kaut ko tādu, jums ir jābūt pārliecinātiem, ka jūs esat, eh, cienat arī visas iesaistītās puses. Un Vencēls valdība ir ievēlēta likumīgi ievēlēta, bet par politikā runājot, mēs zinām, ka ir reģionālās organizācijas, dažādas savienības, un paraugoties no politisko grupu viedokļa, nav lielāko grupu, jāsaka, mums goja grupa mazākā, mazākuma grupa ir, mēs esam mazi, un mūsu viedoklis nesakrīt ar vairākumu partijām, un jāsaka, vairākumu Politiskās grupas tās ir formulējuši tādu kopī, kopīgu pozīciju, un uh, gadījumā ar Pānam mēs nevarējām vispār vienoties, nu, jo šeit bija partija vairākuma paustā pozīcija, un, un, un tad. Attiecīgi priekšsēdētāja vietnieks izlēma, ka viņš nevēlas atbalstīt kopīgu deklarāciju vai paziņojumu, jo šeit ir pārāk lielas pretrunas un arī skatījums atsevišķu valstu situācijām ir dažāds. Un kaut vai šis tagad jums ar Nacionālās asamblējas vēlēšanām. Atkal viens cēls jautājums. Šeit eh, mēs redzam, kā konsekventi tiek izplatīti meli. Ļoti jauka samits ir noticis Briselē. Un 20. punkts jau pieminētais. Šeit mēs noraidām vienpusējas pasākums ar ekstrateritoriālu uh, efektu. Tas ir pretrunā starptautiskām tiesībām, un arī otra puse tam ir piekritus. Un persona, kas mūsu pārstāvēja, ļoti labi saprata, ka ir nepieciešams panākt kaut kādu vienošanos, ir jāvienojas ar otru pusi, otrām pusēm, un nedrīkst tādi iejaukties tā, tā bez pamata. Un, un galu galā Mēs neko neiebilstam pret ceļojumu uz Venecuēlu, bet eh, tieši tas veids, tā vietā, lai meklētu risinājumu, šeit mērķis bija šo situāciju vēl vairāk eskalēt. Un eh, atkal mēs redzam, ka līdzsvars šeit pārvirzās uz vienu, no, uz vienu pusi, šeit mēs zaudējam līdzsvaru, jābūt ļoti uzmanīgiem. Eh, paldies, došu vārdu Lefler kungam. Liels paldies! Godējumie deputāti, par jū, paldies par komentāriem, par jautājumiem. Es tikai gribēju atbildēt eh, dažos teikumos. <laughs> Vispirms. Eh, Vienīgi kungs jūs esat eh, mans draugs, eh, jūs teicāt par trim slavas minūtēm. Jūs ļoti labi, precīzi un koncentrēti pateicāt savu vēstījumu, ļoti efektīvi izmantojot savu laiku. Lielas paldies jums par to. Ļoti grūti ir ielikt šādu lielu saturu tādā konkrētā punktā, un tur tajā sanāksmē bija ļoti daudz līderi, kas gribēja izteikties. Katrā, katram cilvēkam bija trīs minūtes. Trīs minūtes ir ļoti īsa laika periods, bet jūs ļoti labi un precīzi izmantojāt šo laiku. Mēs e, ceram, ka pēc ministru sanāksmes e, tirdzniecības komisāra Mālsarams kundze tātad ir tikusies arī ar Merkursūru valstīm, un mēs ļoti ceram, ka mēs e, varēsim šī gada beigās arī nomainīt attiecīgo šo pilnvaroto personu pavirzīt Merkursūru sarunas uz priekšu gan ministri, gan komisāri uzdev mums, kā amatpersonām, pārbaudīt eh, šos, eh, šo situāciju, lai visi elementi būtu vietā. Mums nav jāpārbauda, vai vispār šī nomaiņa ir jāveic šeit. Šis nolūks bija skaidri pateikts no visām pusēm. Mēs tikai atbalstam šo iniciatīvu, ka Merkašūra valstis kopīgi publiski paziņoja, ka viņas ir gatavas virzīt šo jautājumu uz priekšu vi, kā vienu vienotu sarunu procesu. Mēs atbildējam, ka mums ir pilnvarojums vai sarunas par līgumu noslēgšanu ar Eiropas Savienību un Merkašūru un kamēr padome nemainīs šo pilnvarojumu, un kamēr Merkusur nenorādīs, ka viņi vēlas iet kādu citu ceļu, mēs rīkosimies tieši saskaņā ar mūsu mandātu. Mēs esam pārliecināti, ka e, vienošanās starp Merkusur un Eiropas Savienību ir, ir visu abu pušu labākajās interesēs. Par Ekvadoru šeit tiešām ir izaicinoša situācija un arī ir vērsusies šī valsts pie pasaules tirzniecības organizācijas, lai ļautu pielietot aizsardzības pasākums, kas tiek analizēti PTO. Arī mēs gribam uzdot Ekvadoras iestādēm atsevišķus jautājumus par to, cik lieli būs šie aizsardzības pasākumi. Mēs zinām, ka šeit ir bažas Kolumbijā un Peru sakarā ar šiem pasākumiem, un Kolumbija un Peru. Uh, ir tās valstis, kam būtu jāapstiprina šīs sarunas eh, starp Eiropas Savienību un Ekvadoru pirms tiek parakstīts daudzpušu līgums. Mēs esam pārliecināti, ka Ekvadoras eh, iestādes darīs visu, ko var, lai darītu lai mm, panāktu, ka šis process notiek un lai attiecīgais ietvers tiktu saglabāts pēc iespējas ātrāk. Un eh, prezidents Koreja arī samet laikā vēlreiz apliecināja, ka gan viņš, gan viņa valdība ir ļoti ieinteresēti rīkoties eh, saskaņā ar paredzamo eh, plānu, un tas būs valsts ilgtermiņa interesēs. Ļoti daudz ir runāts arī par sadarbību ar Centrālu Vās Amerikas valstīm, un mums vēl būs iespēja par to runāt. Šeit mums ir ļoti svarīgs programmas kur ir iesaistītas visas Centrāla Amerikas valstis, ir sadarbība arī reģionālā līmenī. Uh, ir arī ļoti būtiski institucionālie trūkumi un vājās vietas. Bet uh, atkal mēs redzam, ka Centrāla Amerikas valstis ir pauduši savu apņemšanos strādāt. Mums bija atsevišķs pasākums augsta līmeņa mm, vadītāji, kur tikās, un mēs runājam par šiem jautājumiem tur. Milan Monkungs eh, runāja par vīzu atcelšanu. Kā praktiski to vērtēt? Tādā veidā praktiski mēs varēsim veidot intensīvākus kontaktus, un arī tas vēl būs simbolisks žests, eh, tas eh, liecina par mūsu gatavību atvērt sadarboties. Un Ekvadora un Kolumbija ar piecām karību valstīm šeit strādā, un kā jau mēs esam teikuši, gadus uz priekšu mēs būs, veiksim līdzīgs pasākums. Uh, Līdzīgi rīkosimies ar citām Karību reģionu valstīm un Latīņu arī ar valstīm. Tas ir tās valsts, kas ir parakstījuši vīzu nolīgums ar mums. Protams, tas viss ir atkarīgs no objektīvās situācijas analīzes mēs analizējam kustības starp šīm valstīm un arī uz Eiropas Savienību. Ir statistikas dati par nelegālu iebraukšanu, par, par mm, vīzu termiņu neievērošanu, bet eh, principā statistikas dati ir ļoti pozitīvi, pozitīvi raksturo sadarbību ar šīm valstīm, un mēs varam diezgan labi un pārliecināti raucīties nākotnē. Un vēl es pilnībā piekrītu arī uh, tam, ka ir, ir jāstrādā un jāuzlabo līguma ar Čīlu un Meksiku ar šīm valstīm tika parakstīti tādi pirmie pilnīgie asociācijas līgumi ar ļoti pilnīgu tirzniecības komponenti. Šie līgumi darbojušies ļoti labi, bet tagad jau 15 gadu veci ir šie līgumi. Un tas nozīmē, ka sarunas ir vēstas pirms, kā, pirms kādiem 20 gadiem, un Čīla un Meksika pirms 20 gadiem, un Čīla un Meksika šodien, un arī mēs kā esam izmainījušies par šiem 20 gadiem, tad mēs redzam milzīgu evolūciju un mums ir nepieciešams iet uz priekšu ļoti ambiciozi, ir arī jāatbilst šiem līgumiem jaun, jaunam realitātēm. Un šeit ir jā, jāņem arī jaunais konteksts Ziemeļamerikā un Meksikā attiecīgi jāaktualizē šie līgumi, un mums ir jāskatās, kā mēs varēsim iet uz priekšu, kā mēs varam darboties, lai sagatavotu šos dažādos elementus, ieskaitot arī sarunu pilnvarojuma izstrāde, sarunās ar Meksiku, kā mēs varēsim izstrādāt šo kopīgo pētījumu vai scoping study ar Čīli, un kā mēs to visu izplānosim, realizēsim tuvākajos gados. Es saprotu bāžas par kurām mm, stāstīja vairāki deputāti. Šīs bažas attiecas uz Venecuēlu. Un, ko es šeit varu teikt? Vispirms, šeit ir bijis tāds reģionāls uh, samits, kur tiek iztirzēti reģionāli jautājumi. Un atskaitot Kolumbijas miera procesu, tātad ir secinājuma dokuments un arī neliela atsauce ir uz dialogu starp Vašingtonu un Havanu. Vispār nav ne, šajā dokumentā nekāds atsaucis uz divpusējiem līgumiem. Un no Selak puses arī bija skaidri redzams, ka viņiem bija vēlēšanās paturēt to reģionālā līmenī un drīzāk runāt par tiem jautājumiem, kas viņus vairāk uztrauc kā kolektīvo grupu. Tāpēc mēs esam gatavi arī izdarīt izvērtējumu un skatīties, vai mēs gribētu konsolidēt šos elementus vai pēc iespējas vairāk elementus Um, vai mēs esam gatavi paņemt šos līdzīgos uzskatus, konverģējušos uh, uzskatus, uh, kas virzīti uz uh, sadarbību, vai mēs to varam bez pilnīgi visu mūsu bāžu precizēšanas katrā jautājumā, vai arī mums vajad, tad būtu risks, ka vispār galējā teksta nebūtu. Um, Tika veikts vērtējums un mēs gribējām, lai tas patiešām atspoguļotu šo reģionālo attiecību statusu. Mēs vēlamies patiešām modernizēt eh, šīs attiecības jādomā arī par ekstrateritoriālo dimensiju, un, protams, šajos punktos ir liels atšķirības. Un tur ir eh, parādīts, ka ir, eh, nu, protams, arī lietas, par kurām saskan domas abām pusēm, bet 20. punktā Eiropas Savienība ņem vērā to, ko saka SELAK, bet tā tik un tā ir SELAK valstu pozīcija. Diskusiju laikā Līderiem, protams, bija iespējas brīvāk paust savu viedokli, savas bažas, ambīcijas, ņemot vērā dažādas lietas, kas ir notikušas Eiropā. Latvijā-Amerikā un Karību jūras reģionu valstīs. Es varu jums garantēt, ka Eiropas Savienības pozīcija un mūsu institūciju vadītāju attieksme, tā tad augstās pārstāvs un abi institūciju priekšsēdētāji attieksme pret Venecijēlu nav mainījusies. Tas tika teikts Eiropas parlamentam vairākās debatēs arī nesen no mārta mēnesī. Un tas tika teikts arī daudzos, daudzos paziņojumos. Protams, pastāv bažas par sociālo ekonomisko degradāciju valstī un politisko polarizāciju. Un ir prasība veikt jaunu dialogu starp eh, valdību un opozīciju, neizslēdzot nevienu pusi no sarunām ievērojot arī konstitucionālo kārtību un vēlēšanu procesu. Tādēļ mēs augstu vērtējam to paziņojumu, ka notiks vēlēšanas 6. decembrī. Domājam, ka tas ir labākais veids, kā Venecuēla varētu virzīties uz priekšu, ņemot aiz rokas līdzi savus pilsoņus, cerams atjaunojot, eh, atrodot tādu jaunu nacionālu kompromisu un domājot par to, kādu viņi vēlētos veidot, celt savu nākotni. Tas nozīmē, ka vēlēšana process, tātad vēlēšanas ir jāsakārto, ņemot vērā caurskatāmību. Lai visas iesaistītās puses visu politisko partiju līderi, ieskaitot arī opozīcijas partijas, varētu brīvi sniegt savu artavu procesa virzīšanā. Un, protams, situācija ir visai sarežģīta, tiek izdarīts spiediens uz uh, iestādēm, lai varētu parūpēties par to, ka Konstitucionālais process virzās uz priekšu brīvībā, pilnīgā caurskatāmībā, parūpējoties par demokrātiskā procesa pilnīgu īstenošanu. Mēs esam norādījuši atkārtoti Venecuēlas iestādēm un arī partneriem ka esam gatavi atbalstīt šo procesu. lai izvēlētos tādus veids, kādi ir vispieņemamākie Venecijāls iestādēm un Venecijāls pilsoņiem. Lai Eiropas Savienība varētu piedalīties vēlēšanu novērošanā, mums vajadzētu formālu uzaicinājumu no vēlēšanu biroja. Nu, nesam šādu uzaicinājumu saņēmuši no Venecuēlas iestādēm. Un UNASOR gan šādu ielūgumu ir saņēmis. Ar UNASOR mums ir dialogs, un mēs vēlamies saprast, kā mēs viņus varam atbalstīt, piemēram, vēlēšana novērošanas procesā. Protams, mēs joprojām esam atvērti, lai varētu piedāvāt tiešu atbalstu, ja tas ir nepieciešams ja to vēlas iesaistītās puses. A last word. Un vēl burtiski pēdējais teikums par Kūbu. Nu, nedomāju, ka esam piemirsuši Kūbu kādā brīdī savu aktivitāšu laikā. Ne kādreiz, ne arī tagad. Mums ir tāda, tāds ieradums eh, domāt par pamatprincipiem un strādāt ilgtermiņā. Un mēs jau vairāk kā pirms pieciem gadiem sākām strādāt pie dialoga ar Kubu. Mēs strādājam ar tādiem pašiem mērķiem, kādi vienmēr ir bijuši izvirzīti lai mēs varētu iedrošināt un pavadīt reformu un modernizācijas procesu Kubā, politiski, ekonomiski un sociāli, lai ieguvēji būtu Kubas pilsoņi. Tāds ir mūsu mērķis, protams, nav tas vienkāršākais. Nu, un mēs to nesasniegsim dažu dienu laikā, bet šajā procesā esam iesaistījušies Un es domāju, ka tā ir viena no labākajām iespējām Eiropas Savienībai veicināt tās fundamentālās vērtības, kurās mums ir svarīgas sadarbojoties ar Kūbu, jo tas ir ļoti svarīgs ES partneris. Tāpat kā Latīņa Amerika un viss Karību jūras basēns. Paldies, Lēferērkungs! kungs! Paldies jums, ka atbildējāt uz jautājumiem. Gribēju pateikties arī Harigana kungam, gribēju pateikties uh, visiem deputātiem par šo interesanto viedokļu apmaiņu, un tagad gribētu beigt sēdi. Nākamā notiks uh, jūnija beigās. Paldies, un priekšstādātājs saka paldies arī tūkiem.